atlasīgi un tika pieņemts lēmums par mandātu sadali Daniels Daltons sākot ar 8.01. Stelios Kologol ar 25. janvāri mandāts ir apstiprināts 25. janvāri. Un Anelīna von Bossaut kundzes 8. ar 8. janvāri ir apstiprināts mandāts un Hildes Vautmanas mandāts ir apstiprināts sākot ar 2015. gada 1. janvāri, un, ja nav iebildumam, šie mandāti tiek apstiprināti.